Anna Roitova, Aleksandrs Alvāro, Stāvras kungs, Labrinīts kungs iesniedza dokumentu par pretrunīgo tekstu, kuru e, ir parakstījis eh, vairākums šajā parlamentā, un tas attiec uz akta vienošanos. Un Šis uh, protests tika izsūtīts visām ieinteresētajām pusēm, un tas tiks pakļauts pārstīšanas procedūrai. Rakstiskā deklarācija numur 20 2010. gadā, ko iesniedz Tarabēlas kungs, Marija Kornelis, Figureido un Parvanova par par Eiropas gadu cīņai pre, e, pret vardarbību pret sievietēm. Šī deklarācija saskaņā ar 123. reglamenta pantu publicēta, un šīs sanāksmes protokolā tas tiks minēts, kā arī tiks minēti parakstītāju vārdi. Figureido kundze, jums vārds. Muito obrigadas. Muito obrigada, Sr. Presidente. É apenas para me congratular. Paldies, priekšsādātājiem. Es no savas puses vēlos tiešām jūs arī apsveikt. Paldies. Es apsveicu arī visus kolēģis, kas ir parakstījuši mm, šo dokumentu un līdz ar to aicina aktīvāk cīnīties pret vardarbību, kas vērsta pret sievietēm.